der präsident! atsāksim mūsu sēdi. Iepriekšējais dienas protokols un teksti, kas ir pieņemti, ir pieejami vai ir iebildumi. Izskatās, ka iebildumu nav. Un līdz ar to priekšsēdētājs vēlas sniegt jums informāciju, ka Dārijos Razāti kungs darbosies eh, citas deputātes vietā.